Good morning to all of you. Esiet sveicināti visi. Mūsu budžeta komitejas sanāksmē, kura norit šodien 12. decembrī, vispirms darba kārtības pieņemšana. Ja iebildumu nav, tad ne Andrēs Senkungs, ne tas netiec uz darba kārtību, bet uh, Manuprāt, ir problemātiski tas, ka eh, komisāri nav klāt pirmajā komitejas sanāksme pēc tam, kad ir amatā jaunā komisija. Mēs viņu aicinājām, varbūt vajadzētu par to runāt koordinatoru sanāksmē. Mēs runāsim par DFS un būtu svarīgi, lai komisārs būtu klāt. Varbūt to varētu pateikt kaut, eh, tagad vai, vai koordinatoru sanāksmē. Es gribēju to pieminēt tagad, jo, manuprāt, tik svarīgā diskusijā kā DFS komisāram vajadzētu būt klāt. Man būs eh, sīkāka informācija par to, kad komisārs Hānis varēs apmeklēt mūsu eh, komitejas sēdes. Jūs informēšu. Ja citu iebildumu nav, tad turpina ar priekšsādātāju paziņojumiem. Koordinatoru lēmumi, kas pieņem 25. novembrī, ir atrodami mm, jūsu eh, sanāksmes dosjē, ja iebildumi nav, uzskatīsim tos par pieņemtiem. Un Kas zināsit no ēpasta, ko saņēmāt 6. decembrī no sekretariāts, vai kā padomi ir pieņēmusi formāli pieņemt eh, nostāju par te pieci, tad arī budžeta komiteja un parlaments nevar ieņemt eh, formālo nostāju deb eh, pieci sakarā, jeb tā būtu budžeta grozījumu projekts. Padomas lēmums nozīmē to, ka šie, pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies vēlāk. Tāpat Somijas prezidentūra informē, ka padomes regula pār pasākumiem attiecībā uz uh, vispārīgo budžetu 20. gadam mm, attiecībā uz eh, apvienotās karalistas izstāšanos ar tehniskiem grozījumiem, lai ņemtu vērā tehnis, dažādus tehniskos aspektus eh, līdz gada beigām EGF, un tā kā budžeta komiteja ir no, nobalsojusi pār grozījumiem, un šie pārie grozījumi ir tīri tehniski, tad jaunā piekrišanas procedūra no parlamenta uh, netiek prasīta. Tālāk. Ja neviens neiebilst, tad 25. novembra sēdes protokols tiek apstiprināts. Un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Vispirms protokols par zivsemniecības partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un uh, eh, Kabo Verde Republiku. In, uh, Ar to mēs runājam Strasbūrā 25. novembrī. Vai jums vēl ir piebilstams, kas Markeškundze? Kolēģis Levandovskis jau atbildēja, atbildi ir nē, bet tas uh, ir tikai, lai apstiprinātu to, ka mēs Ekon komitejā izlēmām atbalstīt šo vienošanos, kas ir noderīga gan Kabo Verde republikai, gan Eiropas Savienībai. Ja tylko formalnie, ponieważ zapomniałem karty do głosowania, żeby mój głos doliczyć. Aizmirsu balsošanas karti, tāpēc lūdzu iekļaujiet manu balsi balss no zāles. Atgādinu, ka šī ir piekrišanas procedūra un balsojums ir par atzinu kopumā. Balsojam elektroniski, personāls balsojums, sākam balsot. Everybody voted. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Deviņpadsmit pār, divi atturs ieskaitīta ir arī balsotāja bez kartas balss. Paldies! Nākošais eh, transferi. Trešā sadaļa. Fernandeškungs. Citas sadaļas atvainojiet, nevis trešā, saka priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētājiem! Manā priekšā ir transferi, eh, kas eh, eh, attiecas uz iepirkuma procedūrām, kas ir, lai finansētu uh, iepirkumus pār 9,840 miljoniem un attiecībā arī uz nākotnes maksājumiem. Šajā gadījumā vai jūs nedzirdējat tulkojumu? ir budžeta, saka, eh, budžeta ziņā šie grozījumi neitrāli, tālāk pār eh, transfers, kas palielina apropriācijas eh, <clears throat> informāciju tehnoloģijām par 2 miljoniem 450 tūkstošiem eiro iekārtas eh, bērnu dārziem, eh, tāpat eh, finansējums nacionālajiem militāriem ekspertiem. Un pa, izdevumi par personālu Eiropas ārējas eh, darbības dienestam eh, IT iekārt iepirkumam un visi šīs doma ir eh, iespējami pateicoties ietaupījumiem citās budžeta pozīcijās. Un šeit ir runa par iespējām šos izdevumus īstenot. Vēl viens budžeta transfers, kas skar Eiropas parlamentu 19. gadam. Šis transfers mobilizē 30,9 miljonus eiro eh, ēku būvniecības darbiem eh, Konrāda Adenauverē Luksemburgā, un šī summa izriet no tradicionālā ramasāža pasākuma, kas ir iespējams saskaņā ar finanšu regulējumiem, un tas ir pilnīgi, tā ir pilnīgi legāla iespēja, kura dodas iespēju rīkoties elastīgāk. Pēdējos gados saskaņā ar šo informāciju Eh, pār neizmantotām apropriācijām, kas ir sasniegušas eh, vairākus eh, dažus procentus no kopējā uh, budžeta. Tas nozīmē, ka kopumā parlamenta budžets ir labi pārvaldīts. Un praktiski visas budžeta pozīcijas ir izpildītas visā pilnībā. Tas nozīmē arī efektīvu darbību Eh, budžeta ziņā. Tāpēc aicinu balsot pār visiem trim transferiem, kurus es tikko prezentēju. Aicinu pirmkārt ņemt divus pirmos transferus un pēc tam trešo. Iebildumu nav. Šiem transferiem INF un N2. Andrēsen kungs, atvainojiet, tā kā balsojums no mūsu puses būs atšķirīgs, mēs gribētu atsevišķi balsojumu par katru. Tātad. Ja es pareizi jūs saprotu, pirmos divus mēs nevaram ņemt kopā Vai ir kādi komentāri par jebkuru no trim, jo ja ir eh, jāliek uz balsēm viss trīs komentārus, uzklausīsim tagad Tārmāna kundze. Mēs koncentrējamies uz trešo un pār 30 miljonu transferu. Es saprotu, ka šeit ir budžeta komitejas lēmums, lai šī summa tiktu pārvirzīta ēku politikai, un es gribētu zināt, kopš kura laika, un es saprotu, ka ir iespēja grozīt. Šo lēmumu saprastu un ietekmēt ar pieņemšanu. Šeit saprotu, ka tas ir 1,55% no parlamenta budžeta un cik kopā tas ir no projektam piešķirtā budžeta, cik ilgam laikam būs uh, vajadzīgi šie maksājumi. Šeit problēma būtu caurskatāmības ziņā budžeta jomā, jo jau gadiem ilgi, saprot, vismaz 5 vai 7 katru gadu tiek piešķirts vairāk nekā bija paredzēts eh, sākotnēji. Un ir būtiski spēt šo lēmumu grozīt. Un visbeidzot, es gribēju teikt to, ka ar dabu 5 šie 30 miljoni būtu bijuši 3, 45, ja uh, budžeta grozījumi būtu uh, pieņemti un 15 miljoni, kuri tiek iekļauti, ja es nekļūdos. Bija runa par 15 miljoniem eiro Eh, kas eh, sektu apvienotās karalistas deputātu izmaksas. Es saprotu, ka šī summa tik samanīta, kāpēc bija vajadzīgs pie, piektais grozījuma projekts. Manuprāt, vajadzētu visu šos punktus eh, noskaidrot, lai mēs varētu mierīgi varētu sakārtot visus jautājumus ar gada beigu budžeta Holmajers kundze. Vispirms par uh, ēkām un par uh, šiem neizmantotiem līdzekļiem un ēnu, es atvainojos, ēku politiku. Ir uh, tā saucamais decembra drudzis. Ir neizmantoti līdzekļi un tie tad ir steidzīgi jāizmanto uh, novembrī un decembrī. Un, un šī nauda ir eh, saistīta ar jautājumiem par to, vai deputāti izlēma vēl atsevišķi doties, eh, teiksim, ceļojumā, komandējumā vai citiem jautājumiem, un šī nauda paliek eh, pāri bet mums ir jāsamaksā arī procenti par paņemtiem kredītiem un pirms astoņiem gadiem mēs lūdzām eh, ģenerālu sekretāru šos līdzekļus eh, apkopot eh, gada beigās, lai mums pēc tam tos izmantot tā, lai samazinātu procentu maksājumus par ēkām, un tādēļ to mēs darām. Un mēs esam arī aicinājuši samazināt noteikts budžeta pozīcijas par ēkām 120 miljoniem, un šis 40 miljonu summa ir tas minimālais apjoms, ko mēs izmantojam. Mēs esam centušies visus eh, šos izdevumus samazināt, bet ja kaut kas paliek pāri, jo nevar tā vienmēr visu par nulēm izplānot, jo nevar iepriekš paredzēt visus deputātu komandējumus. Un tad eh, nu, mēs arī nolēmām šos līdzekļus tad arī izmantot, lai samazinātu procentu maksājumus par ēkām. Tas īsumā viss. Ok, thank you. Madam Gardija Zabal. Paldies, Seidar Gardija Zabalam. Paldies. Šī ramasāža jeb pārķeršana vienmēr rada problēmas mūsu komitejā un ir divi veidi, kā to skatīt. Kā jau to sacīja deputāta Holmeģa, arī Eh, iepriekšējos gados summa bija daudz lielāka, un mēs vienmēr esam kritizējuši neparedzamību, eh, kur mēs eh, esam varējuši vienmēr kritizēt mūsu pārliecīgā budžeta piešķiršanu atsevišķās pozīcijās, kas bija jau sākotnēji paredzētas, lai atlikums būtu lielāks. Un, manuprāt, 30 Eh, miljoni no diviem tūkstošiem nav, eh, nav tik liels skaitlis, un mēs esam uzlabojuši savu darbu, bet ir jāsaka, jāsako tam, eh, kurās sadaļās ir mazāka izpilde, lai mēs varētu turpmākajos gados labāk koriģēt mūsu budžetu. Tas būtu vispārīgi par šo atlikušo summu novirzīt to ēkām būtu vienīgā iespēja. Šajā gada periodā mēs uh, varētu teikt, ar 30 miljoniem var ārkārtīgi daudz projektu sagatavot, bet vai 10. 12. decembrī es nezinu, vai mēs vēl spējam uzmeklēt kādu projektu, eh, ko finansēt un izlietot šo, eh, šos 30 miljonus. Un, E, kad ēka jau ir uzbūvēta un mēs varam tālāk, do, jo, ja mēs to visam ar, am, varam amortizēt, jo labāk. Tālāk par budžeta grozījumu projektu lūgtu pieaugumu, lai sektu no Brexit izmaksas ir vairāk filozofisks nekā grāmatvedības jautājums budžeta ziņā. Ja paliek deputāti, asistenti, ja ir jāmaksā visi. Uh, E, izrietošie maksājumi, tad budžets ir jāgroza. Bet e, tas e, notiek vai nenotiek, un attiecīgi tad mums būtu jāatgroza budžets, jo varētu būt, ka nākotnē, ka varētu iestāties nevis cits Brexit vai vēl kaut kas, kas mums spiež grozīt budžetu, mums var teikt, nē, nē, pie, piemērojiet savu budžetu, jums ir, ir sava rezerve, uh, Un tad, kā mēs rīkosimies ar vai bez šo rezervi, lai varētu amortizēt citus izdevumus vai, vai e, paredzēt e, hipotekāros e, kredītus. Un šeit nav runa ne par to, ka būtu 15 miljoni vai nebūtu turpmākas nākotnes debatas, un tāpēc mēs lūdzam komisiju grozīt šo budžetu. Eh, manuprāt, nevajadzētu šo eh, filozofiju izlaist no prāta, un ja kāda summa paliek pāri, tad šobrīd šajā periodā mums ir visai maz eh, manevrēšanas iespējas un, un diskusijas par Adenauerēku atstāsim citai reizei. Paldies! Varbūt eh, Finas ģenerāldirekcija mums varētu paskaidrot cīkāk, eh, kas tad notiek ar šo Konrādu Adenauerā ēku. Kletī kungs, Baskungs. Klēs kungs uh, uh, nevarēja ierasties, bet es sniegšu paskaidrojumus par kad ēkas projektu. Tas ir uzsākts jau pirms vairākiem gadiem un eh, drīz tiks pabeigts un kopējās eh, investīcijas šīs dienas cenās 468 eh, vai 9 miljoni eiro. Tas ir finansējums būvdarbiem un uh, Tādēļ parlaments arī varēja paņemt kredītus dažādās bankās pēc iepirkuma konkursa, lai finansētu šo būvdarbus. Un šīs projekts tika izveidots toreiz, kad uh, iestādes nevarēja ņemt uh, tiešus kredītus no bankām un to uh, Uh, atļāva tikai 2012. gada finanšu uh, regula. Tagad ir iespējams saņemt šādus banku kredītus. Un mēs uh, pēdējo gadu laikā regulāri esam darījuši tā, ka budžetā neiztērētie līdzekļi tika novirzīti ēkām, informācijas birojiem Un uh, šajā un citām uh, transferiem uh, arī IT, komunikācija, audio, vizuālai nozarei, tā kā nav visiem šiem līdzekļu izmantojumam tikai viens mērķis. Atgriežoties pie neizmantotiem līdzekļiem, pēdējo gadu laikā mēs esam spējuši sasniegt tādu līmeni, kā ir 62 miljoni kredītu jāfinansē un ēku kopējā eh, izmaksas ir praktiski sektas eh, vēl 74 miljoni un samazinājums būs par 30 eh, miljoniem un paliks 44 miljoni miljoni. Un viens no finanšu argumentiem ir tā, ka mēs esam ietaupījuši procentu maksājumus vairāk nekā 4 miljonu apmērā. Un tagad, teiksim, uh, varēja būt arī uh, zemāk šīs uh, likmes, ja būtu fiksēta likme, bet nekad nav paredzā, paredzāms, ja ir mainīga likme, un vismaz šie 4,4 miljoni ir tāds paredzāms, paredzāms summa, un mums vairs nebūs jāmaksā šie, šie aizņēmuma procenti uh, no budžeta, vai arī nebūs uh, jāmaksā kredīti un tāpat mēs ātrāk iegūsim īpaši tie, īpašuma tiesības šīm ēkām, un tā kā ir neskaidrība par Brexitu, notiek sarunas par jauno daudzgadu finanšu schēmu, un sadaļā kategorijā 7 un 5 arī nav skaidrs par finansējumu, bet, nu, 7 Um, kategorijā arī nav paredzēts nekādi lieli palielinājumi. Un uh, ir labāk, ja mums ir īpašuma tiesības uh, attiecībā uz mūsu nekustamiem īpašumiem, un tādēļ arī mēs esam uh, sagatavojuši šo līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu, un tiešām ir uh, labāk izmantot uh, Eiropas budžeta līdzekļus labiem uh, mērķiem, mm, ne, lai samazinātu turpmākos izdevumus, nevis citiem mērķiem. Tā kā ir, ir uh, liela neskaidrība saistībā ar pietajiem budžeta grozījumiem un tas, ka mums ir pārpalikums nebijis paredzēts deficīts. Nu, šī situācija ir izveidojusies nesen. Mēs arī līdz vēlēšanu perioda beigām mēs arī nevaram paredzēt, cik jauni deputāti tiks ievēlēti, cik liels būs deficīts. Un tāpat saistībā ar Brexitu, kas visu laiku attālinās, uh, atkārt atkārtoti ievēlēto deputātu skaits samazinās un ir jāfinansē arī jaunie, de, jaunie asistenti, kas ir šiem jaunievēlētiem deputātiem. Un ja, teiksim, jaunie deputāti nepieņem uh, asistentus Uh, darbā tik strauji, kā tas paredzēts, tad var izveidoties 50 miljonu pārpalikums un arī algu palielinājums uh, bija prognozēts 3,1%, tagad tas ir 2%. Un, un pat ja mums būtu uh, šīs uh, uh, prognozes īstenojušās, tad mm, viens procents ir septi miljoni eiro. Un tā tad jūs redzat, kā šīs summas varēja mainīties, un uh, mēs pieprasījumu sagatavojām aprīlī, kad tika nolēmts atlikt Brexitu no uh, marta uz aprī, uz māju mēs arī pieprasījām līdzekļus un praktiski iztukšojām rezervi eh, neparedzētiem gadījumiem. Un eh, tas Brexit atlikšana maksā apmēram 3 miljonu gadā, plus vēl eh, komunikācijas izdevumi Uh, saistībā ar vēlēšanu kampaņu apvienotajā karalistē arī šādi izdevumi nebija paredzēti. Pēc tam tika atlikts Brexits līdz uh, oktobra beigām, un te ir 15 miljoni papildus, 50 miljoni papildus. Un kad ir ja viss tiktu uh, izlietots saskaņā ar prognozēm, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, pateicamies par jūsu skaidrojumu. Mēs saprotam vairāk vai mazāk, par ko ir runa. Ja es pareizi jūs sapratu un rezumējot, varu teikt par šiem neizmantotiem līdzekļiem, ka nākotnē jums būs nepieciešami vēl 40 miljoni. Vai tas ir skaidrojums? Jā, jūs pareizi secināt. Un tas ir saistīts ar to, ka jūs 12, 2012. gadā paņēmāt kredītu ar fiksētu procentu likmi, un tas bija arī saprotams toreiz, un jūs arī nezinājāt, kādi nolūki ir drāgī kungam, un tad jūs būtu izvēlējušies mainīgo procentu likmi, bet tas viss ir saprotams. 2012. gadā jūs izvēlējāties fiksētu procentu likmi, un tas ir Eh, es domāju, ka šo paskaidrojumu vajadzētu pietikt. Un tagad pēc Andrēsēna kunga ierosinājuma mēs balsojam par šiem trim jautājumiem atsevišķi. Vispirms INF 4219 eh, Eiropas Savienības tiesas, sākam balsot. Everybody voted. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 uh, ir par, 2 uh, atturās, 1 pret. Tālāk N2 219 ārējās darbības dienests balsojam. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 ir par, 1 pret un 3 atturās. Un pēdējai C19 Eiropas parlaments. Tātad C19 2019 sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 12 pār 3 pret 8 atturus. Visi trīs pieņemti. Thank you. Paldies. Tālāk ēku politika. Stefana Cveiga ēka, apmeklētāju centrs. Maijai kundzei vārds, jo Kellers kundz nevarēja ierasties. Paldies priekšsēdētāji. Jā, Fabien Kellere nevarēja ierasties, un es būšu viņas, runāšu viņas vietā. Runa ir par uh, Eh, apmeklētāju centru ir eh, paredzēts svaiga ēkā izveidot jaunu telpu un semināru telpu eh, līdzseku spākā ēkā esošai, lai varētu uzņemt lielāku skaitu uh, apmeklētāju arī tad, kad notiks remonts spākēkā un uh, izmaksas ir aptuveni 10 miljoni eiro. Tas uh, ir uh, jāfinansē trīs gadu laikā līdz 2021. gadam, bet darbs tiks uzsākts 2020. gadā un uh, cents uzsāks darbu 2022. gadā atzī, atzinums pozitīvs vai kāds ēnu referents vēlas izteikties. Ja nē, tad notiks elektronisks balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār 3 pret pieņemts. Nākamais uh, punkts. Berlemonta ēka. Uh, biroju eh, noma Hajerkundze, eh, Fabiena Kellere, tātad eh, to, uz to skatās tā, ka ir paredzēts 13 tūkstoši kvadrāta metru ēku, uz 15 gadiem nomāt uzufrukta režīmā sākot no 21. gada. Tam vajadzētu aizstāt ārējās darbības dienesta ē, nomātās ēkas Belijārds 100 un Rode. Un ir nepieciešams pielāgot telpas jaunajam lietojumam, visam jābūt gatavam 2020. gadā gadā, un ir paredzēts arī palielināt telpas, eh, salīdzinot ar pašreizējo uh, platību. Un izmaksas ir uh, 4,5 miljoni eiro uz 15 gadiem, un to finansēs 200. 201 sadaļa. Uh, e, ārējās darbības dienesta uh, budžetā un ir jāpārskat pašreizējie izdevumu plāni. Tomēr mums ir zinām iebildumi pret uh, Beljārs uh, simts jo šeit uh, beidzās uh, nomas līgums 2023. gadā, ja nu vienīgi kāda cita iestāde pārņem uh, šo nomas līgumu, bet tas vēl nav īsti skaidrs. Un tā tad atzinums pozitīvs pie nosacījuma, ka tiek atrisināts jautājums par Beljāra simts nomas līgumu. Vai jūs varētu precizēt? Mr. Larsen, yes. Larsen kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, par konkrētiem jautājumiem par garantijām, par Beljāru Sims, kas varētu pārņemt šo ēku jau no paša sākuma. Uh, Eh, šī otra eh, reģiona eh, komiteja pauda interesi, bet mums nebija citu alternatīvu. Tā kā tad, kad mums būs šī ēka jaunā, tad mēs varēsim arī vienoties ar reģionu komiteju, un vakar es arī oficiāli vēstuli esmu nosūtījis, vēl pagaidām neesmu saņēmis atbildi, kas arī ir saprotams, bet uh, Eh, es organizēšu, lai mums būtu rakstiskas garantijas, jo viņi jau no paša sākuma to vēlējās šo ēku. Es nezinu neko vairāk par viņu vajadzībām, bet viņi uzstāja un eh, vēlas eh, šo ēku. Un, nu, tad, ja tas tā turpināsies, tad arī mēs varēsim vienoties par konkrētu datumu. Tagad Holmairs kundze, ēnu referenti pie ārējās darbības dienas man ir papildu jautājumu, jo šeit patiesībā ir divkāršojusies platība salīdzinot ar to, kas tagad tas nozīmē, ka palielināsies arī darbinieku skaits. Bet es uh, salīdzinu plānus ar uh, darbinieku skaitu, tad šeit neatbilst uh, skaits platībai līdz 2025. gadam. Uh, un um, katrā gadījumā tas vienmēr ir uh, dalība valstu nosūtīt nacionāli eksperti, bet pašas ārējās darbības dienas, tā pašu darbinieks, uh, darbinieks skaits praktiski nepalielinās. Tā ir starpvaldību struktūra, ko mēs finansējam, mēs maksājam par ēku, uh, bet, nu, uh, paši neko tur nevaram ietekmēt. Otrkārt, nu būtu labi, ja mums arī būtu pieejamas prognozes par darbinieku skaitu eh, ilgākā termiņā. Kā ir, kāda attīstība ir paredzēta un uh, šeit tagad trīs gadi ir paredzēti uh, ēku nomaiņai, tas jau arī izdevums nesamazinās. Tas nozīmē, ka uh, dažām ēkām beidzas līgums 23. Uh, gadā, bet dažas tiek jau sāk, noma tiek uzsākt jau 21. gadā, kā tas viss būs no budžeta viedokļa. Un vēl viens jautājums ka eh, eh, parlaments cenšas izveidot eh, informācijas birojus Eiropas Savienības pārstāvniecībās, bet tas netiek pozitīvi uztverts, un ja ir lielas ēkas ārvalstīs un ir šāda reakcija, tad šī attieksme, manuprāt, ir nedraudzīga. Un Un es domāju, ka es tā ir liedzekļu izniekošana, ja visās valstīs katrai iestādē ir jāpērk vai jānomā savas telpas, un ka mēs nevaram vienoties savā starpā starp iestādēm šajā jautājumā. Paldies, jauks secinājums, tagad Larsenkungs. Paldies. Holmajers kundze ļoti labi pārzina ārējās darbības dienesta situāciju ne tikai ēku jautājumā par darbinieku skaitu palielinājumu. Mēs eh, nedarām to kā pašmērķi, bet pašreizējā ēka ir pārpildīta un Eh, pirms pāris nedēļām vēl tika plānots palielināt darbības, darbinieku skaitu 2020. gadā par 169 un 112 no tiem būs galvenajā mītnē. Mēs, protams, varam dažādi rēķināt, kādi ir pastāvīgie darbinieki, citas kategorijas, bet viņiem ir nepieciešama biroja un arī nacionālie eksperti, arī viņiem ir vajadzīgs, vajadzīgas telpas un arī militāro ekspertu skaits pieaug. Un viņiem ir jāpaliek kā nacionāliem ekspertiem. Tas nenozīmē, ka viņi nestrādā mūsu labā, bet vienkārši citā statusā viņi strādā. Nu, tā ir cita diskusija, bet mums būs 122 jauni darbinieki 2020. gadā un Stratkom ir tā struktūra, kur uh, visvairāk ir šis pieaugums un parlaments to atbalsta un šī struktūra ir uh, izvērsusies pēdējo divu gadu laikā tālāk. Uh, MPCC, kas ir saistīta ar militāro politiku un kas vada mūsu misijas ārz, ārvalstīs. Tas ir tās divas jomas, kur pieaugums ir bijis vislielākais, mums ir nepieciešami jauni biroji. Un nav taisnība, ka šī ēka būs pustukša. Nē, tā būs aizpildīta jau no paša sākuma, un es to arī teicu referentei. Uh, Ļoti žēl, ka ir tāda eh, izredzīga pieeja, jo ja šāda tendence turpināsies, tad man atkal pēc pāris gadiem būs jānāk šeit un jāprasa vēl papildus līdzekļi. Nu, mēs, protams, varam nedaudz saspiesties, ja mums ir šī Belmonta ēka, mēs varam uh, Uh, nedaudz uh, nu, saspiesties, varam uh, labāk strādāt, un arī cena ir laba, jo parlaments to izmantoja līdz pagājušā gada vasarai, un būtībā šis, šis darījums ir ļoti pievilcīgs, un mums būtu jādomā vismaz par vidējo termiņu jau tagad mums ir, būs jāorganizē darbs trīs ēkās, tas jau ir daudz. Tātad mēs uh, uh, ceļam jaunu ēku, kas būs ar augstām drošības prasībām, un uh, tālāk mēs ceram arī saglabāt uh, ēku administratīvai darbībai, kur nebūs papildus drošības pasākumu jāveic. No ēku politikas viedokļa esam apmierinājuši, apmierināti par to, ka mums ir 140 uh, kopīgas uh, ēkas ar citām iestādēm. Un nav taisnība, ka mēs nevēlamies uh, uzņemt uh, citas iestādes mūsu telpās. Nu, ir bijuši atsevišķi tādi gadījumi, ka telpas jau ir pārpildīts, mums vienkārši nav iespējas uzņemt citas iestādes, bet dažreiz arī varbūt ir politiski iemesli, to nu es tā kā nevarētu teikt, bet, nu, uh, Eh, ir bijusi diskusija par Londonu, bet par to es nerunāšu, bet gribu teikt, ka esam pat ļoti labprāt uzņemam darbiniekus no citām uh, iestādēm un dalību valstīm, un 7% no pašreizējām telpām aizņem cita, citu iestāžu pārstāvu. Holmeiras kundze. Jā, šie 7% jāsaka, nu, ir saistīti ar citām vēstniecībām. Uh, Lielākoties tās ir citas vēstniecības - 7%. Ne šeit runāja pārsvarā par parlamenta. Nu, jāsaka, līdz ar to, nu, Šeit jāsaka, tā sirdsnība un pretimnākšana nav tik liela kā pret citām vēstniecībām, kad plāno jaunas sēkas un tā tālāk, un parlamentam uzdod jautājumus, tad būtu tikai atbilstīgi, ja ārējās darbības dienas informētu parlamentu par šādu veidu plāniem un arī tad, nu, par mūsu daļu, piemēram, aizmaksātu tā, kā tas ir ar cita veida pārstāvniecībām, vēstniecībām. Nu, pret citiem viņi ir ļoti devīgi un, un pretim nākoši pret parlamentu netik ļoti. Nu, par to mums vēl vajadzētu vienoties. Un par pirmo punktu runājot izmantot šie nosūtītie eksperti. Mm, nu, arī šajā gadījumā tomēr es gribētu ļoti uzmanīgi paraudzīties uz to, vai galu galā šīs te starpvaldību struktūras, nu, starptautisko mm, struktūru efektu, darbinieki tomēr būtu šādā veidā jāapmaksā. Jo, nu, padomi jāsaka arī vienmēr, no vienas puses cenšas vienmēr informēt parlamentu, ka viņiem jāsamazina darbinieku skaits, bet šādā veidā liek parlamentam uh, un tā tālāk par to maksāt. Nu, nē, tas, manuprāt, nav tas, kā es saprotu Eiropas Savienību, ka dalība valstis eh, savējos gan tad kaut kādā šādā veidā lūk šurp sūta un nemitīgi Un tāpat laikā saka, ka lūk, nekādas kompetences jau viņiem nav strādāt, tad, kad grib un tā tālāk. Lūk, visi šie līdzekļi, nu, viņi ierodas atkal lietu, par viņiem mēs finansējam, par viņiem uzņemamies. Bet beigu beigās, tad, kad starp, nu, tāds iestāžu star, savstarpējais sadarbības jautājums tiek skatīts, tad atkal attieksme ir pilnīgi cita un attiecības pasliktinās. Piemēram, arī te runāja piemēram, ar aģentūrām, par aģentūru darbiniekiem un tam līdzīgi. Te, nu, tāpēc tā nevar tā viennozīmīgi visam piekrist, kas tika teikts. Paldies! Vai ir kāds vēl cits eh, ēnu referents, kas vēlas izteikties? Ja ne, tad pāriem pie balsojuma. Elektronisks balsojums paziņoja balsojumu par atvērtu. Ja visi nobalsojuši, tad varam beigt balsot. 16 par, 3, at, 3 pret, 5 atturējās pieņemts. Nu, lūk. Līdz ar to balsošana beigusies šorīt. Tālāk darba kārtībā mums jautājums arī dzen par ēku politiku. ES delegāciju birojas Pekinā, Ķīnā. Nu, Aiekundze, jums daudz darba darāms. Es apsveicu Fabienu Skellers veikumu, kurš šorīt nevarēja būt klāt, un tagad runājot pār šo dosjē, pār uh, telpām delegācijai Pekīnā. Šeit ir runa par nomas līgumu, tas nebūtu jāskata budžeta iestāžu uh, priekšā. Taču īpatnība ir tā, ka nomas līgumā ir paredzēta 20% īres maksas celšanās. Šis līgums tiek pagarināts, lai varētu uzņemt visu delegāciju. Šobrīd tā strādā divās ēkās. Kopš 2002. gada nomas maksa nav palielināta un ir eh, jā. Ja, kompensē e, īres cenu pieaugums diplomātiskajā kvartālā. Divi jautājumi. Vai jūs varētu mums paziņot e, domas maksu pēc palielinājuma? Un otrkārt, e, pagarinājums ir uz četriem gadiem tiek norādīts, ka ēkas būvniecības projekts visai delegācijai prasītu vismaz četrus gadus. Kāpēc neparedzēt uzreiz piecu gadu līgumu, lai varētu nodrošināt visu līdz pat jaunās ēkas atvēršanai? Paldies! Paldies! Shadow... Kāds ēnu referents? Vai vēl kāds cits Holmajers kundze? Nu, šodien esmu tāda cīņas spara pilnācīm redzot. Mm, tāpēc eh, šodien eh, par eh, ēkām gribu teikt viņiem jā, bet nākotnē attiecībā uz katru ēku tomēr teikšu nē, ja netiks nodrošināta vajadzīgā sadarbība ar parlamentu. To apkopē. Paldies. Madam Guardia Zabal. Guardia Zabal kundze. Paldies, prezidenti, jo tamien tengo. Paldies, arī man ir jautājums kā tika atjaunots un parakstīts iepriekšējais nomas līgums jo šobrīd, zinot, ka mums būs jāgaida vismaz četri gadi, lai pārceltos uz jaunu ēku vai lai uzbūvētu otro daļu jaunai ēkai, ir bijis eh, cenu pieaugums eh, šajā kvartālā un ir saprotamas īres maksas pieaugums, un šie 60% eh, mums visdrīzāk būs jāpieņem, mums nav nekādas manevrēšanas rezerves. Uh, Mēs varam runāt, ka šajā brīdī nevarēja paredzēt, ka būs nepieciešams ilgāks laiks, lai uzbūvētu jaunu ēku un uh, nodrošinātu pārcelšanos. Thank you, Mr. Andrēsen. <clears throat> Yeah, also... Andre. Jā, mēs arī atbalstam to visu. Bet man ir vairāk jautājumu. Līdzīgi kā Aidarei. Bet nu, tad ar šo mm, ēku tēmu saistīts jautājums, kas gan varbūt tieši konkrēti neatiecas uz to jautājumu, par ko jālem šobrīd, vai man tagad par to runāt, runāju par IT drošību. Ēkās, kas mums ir tādās valstīs kā Ķīna, piemēram. Es tiešām gribētu saņemt informāciju par to. Nu, varbūt tagad, varbūt tas iespējams vēlāk, kaut kā rakstiski. Bet, nu, katrā ziņā tas ir jautājums, kas man šķiet svarīgs un vēlētos par to saņemt papildu informāciju. Nākamais runātājs. Liels paldies! Saka Kokungs. Atgriezīšos pie tā, ko teica Holmajers kundze. Es domāju, pareizus jautājumus viņa uzte, uzdeva attiecībā uz Berlamonāku un tā tālāk. Un tie paši jautājumi attiecas arī uz Pekinu. Kāda situācija ir tur? Vai tur notiek šī, šādas kopīgi, šo kopīgi izmantošana attiecībā uz ēkām? Uh, kur varētu tad, nu, ne tikai, piemēram, jūs, bet arī nacionālās iest, nacionālo iestāžu pārstāvi un parlaments darboties, un varbūt tur var veidot kādas sinerģijas šai gadījumā. Gal galā, ja mēs runājam par tādu jaunceļa mēku un tā tālāk, kā tas viss tiek plānots un kā tas viss izskatās tieši Holmajeras kundzes jautājumu kontekstā. Paldies! Larsen kungs tālāk. Paldies! Paldies par jūsu atbalsta vārdiem. Centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem. Ja piemirstu, tad tas tikai tāpēc, ka nu, reizēm atmiņa pieklibo, nevis tāpēc, ka es negribētu šiem jautājumam atbildēt. Pirmām kārtām par atjaunošanas aspektu mūs informēja, ka Ķīnas tiesība akti noteikuši četru gadu ierobežojumu kontraktiem. Nu, tātad tas mums jāievēro. Personīgi es nedomāju, ka mēs Tas, tas gan ir tāds personīgs mans vērtējums, ka mēs būsim gatavi, ka šī jaunā ēka būs gatava četru gadu laikā, tāpēc visdrīzāk vajadzēs tālāku pagarinājumu, bet te neko īsti citu darīt nevaram, jo tāda šī situācija ir, ierobežojumi ir noteikti ar likumi saņēmu ar jautājumiem par, par iepriekšējo kontekstu, nu jā, kontraktu. Nu jā, tas bija 2014. gadā. Lūk, atkal pagājušo četru gadu periods. Kopēji izdevumi Daudz dokumentu šeit, jā. Kopējie izdevumi ir 1 miljons 400 tūkstoši. 1 miljons 200 tūkstoši man labo šeit. Domāju, ka tad, kad par to visu runām, tad atceramies, ka tas ir par atjaunošanu. Mēs, protams, salīdzinājām pieaugumu nomas maksā tirgu, bet pat ņemot vērā šo pieaugumu, mēs joprojām esam zem, eh, nu, šiem skaitļiem, tā kā mēs salīdzinām šīs B kategorijas ēkas. Domāju, ka mēs par kvadrātu metu maksīsim 33,4 eiro mēnesī, savukārt tirgus cena ir 36, nu 34, 36 eiro līdz pat 40 eiro par kvadrātu metru mēnesī. Nu, un tas līdz ar to, nu, priek, mums šķiet tāds labs rādītājs. Laba cena neskatoties uz to, ka cena ir pieaugusi. IT drošības jautājums. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, un tas jāsaka ir viens no problēma jautājumiem tagad. Uh, um, kad sākam visu šo pasākumu. Tā ir milzīga ēka, kuras celšana tiek uzsākta. Esam šeit sazinājušies ar citiem, kas līdzīgas ēkas Ķīnā ir cēluši, nu, tādā nesenā laika posmā, un tas, jā, ir problemātisks jautājums. Pastāv virkne ierobežojumu kāda veida um, ārvalstu um, darbinieks, piemēram, var ievest ēkā, lai veiktu darbu un tā tālāk. Un tad ir kaut kāda ierobežojuma ēku daļās, piemēram, simtprocentīga kontrole, par, varētu, par kurām daļām varētu būt tieši mums, bet, nu, pilna kontrole par visu celtniecības projektu mums nebūs, jo tas vienkārši nav iespējams. Tas ir, nu, tad vēl, nezinu, vairākas nulles būs jāliek klāt visiem izcenojumiem, jo tas nozīmē, ka mums vajadzētu vēl, vēl te ievest darbiniekus, kas to dara. Bet, nu jā, IT drošība tas ir ļoti svarīgs punkts. Un pie tās mēs vēl atgriezīsimies. Esmu gatavs to apspriest ar jums arī detalizētāk, bet, nu, jāsaka, šobrīd nedaudz pārāk ir teikt, kā tieši mēs rīkosimies, jo tas vēl īsti nav skaidrs. Par šo mm, ir nomāšanu kopā ar citiem un sinerģiju. Atbildot līdzīgi kā uz iepriekšējo Holmajeras kundzes jautājumu, var teikt, ka šī kopējā nomāšana mums ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir šeit vesela vienība, vesels sektors, kas nodarbojas tieši ar šo jautājumu. Kopā vairāk par 150 līdznominiekiem un tikai viena trešā daļa no tiem ir dalībvalstu, divas trešās daļas ir no ES iestādēm. Eiropas parlaments ir, nu cik tālu mani tas skar, ir laipni lūgts piedoties. Mēs no tā pilnīgi neko um, neiegūstam. Tā tāpat laikā, protams, nav arī nekāda labdarība, nu, pašiem sev izdevumi jāsaka. Kas attiec uz Pekinu konkrēti, tad mums ir paredzēta trīs, no, trīs līdznomnieki, no, visi no ES struktūram, EIB, ISA un IOA, IPO Un šie trīs jau ir uz vietas tur. Un parasti, nu, protams, mēs viņu vietā lēmumus nepieņemam, bet, nu, parasti ir tā, ka viņi tad paliek kopā ar mums arī jaunajos projektos. Viņi kopā nomā telpas tagad un tad arī nākamajā projektā. Nu, vienmēr mēs varam celtniecības projektus eh, plānot ar tādu papildus, papildu rezervi. Jūs jau ļoti labi zināt, kāpēc tā, tas tā ir, jo mums ir, zinām, budžeta ierobežojumi. Ja tas tā būtu, tas būtu ļoti liederīgi šādos gadījumos. Uh, Mm. Bet es, protams, saprotu, kāpēc tas nav iespējams. Bet šī līdznomāšana un sinerģijas, kas, ko varētu veidot, ir ļoti svarīgs elements visās mūsu delegācijās un viņu mītnes vietās, arī Ķīnā. Lielas paldies, nu, Holmajers kundze! Jūs tiešām esat īsts diplomāts. Ja pie parlamenta jūs vienkārši izvairāties un izvairāties no atbildes. Jūs sakat, lūk, par visiem citiem, EMP un nesko, bet par parlamentu īsti nē. Nu, es labprāt jums nosūtītu parlamenta eh, delegāciju sarakstu, kur viņi tur nomā, un arī es, protams, negribētu, ka ka jūs uzliekat mums papildu izdevumus maksāt, bet gan līdzīgi izturties kā pret citām šāda veida līdznomniekiem un pārstāvniecībām. Nu, šo sarakstu labprāt jums piesūtīšu. Nu, un tad, ja jūs faktiski jau esat noraidījuši šādus prasījumus pārsvarā, nu, šāda veida sadarbība, nu, jums īpaši tas nav paticis līdz šim. Un par nomurunājot, es domāju, ka mm, šīs rezultāts tiešām ir labs jo, lai arī pieaudzis no 2002. gada par diezgan ievērojumu procentu skaitu šis um, cenu līmenis, tomēr jāsaka, mēs tomēr mm, maksājam mazāk nekā tirgus cena. Nu, tā tad faktiski vienalga šis pieaugums ir labāks nekā pārējā tirgū. Un jā, un apmēram nu, aptuveni tas arī ir tas mm, rentablākais nomu cenu variants, kāds tiek piedāvāts. Labi, vai ir vēl kādi komentāri? Nu, tad gala lēmums par šo dokumentu tiks pieņemts nākamajā sanāksmē. Paldies! Pēdējais darba kārtības punkts šodien - viedokļu apmaiņa un e, turpināt turp, nākamās darbības parlamenta mm, rezolūcijām par daudzgad finanšu plānu un pašu resursiem. Domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, un tas vēl tik ir ļoti maigi teikts, ka Somijas prezidentūras priekšlikumi, kas tika publicēti 5. decembrī, ir krietni zem, e, nu, zemāki par tām e, cerībām, ko mēs, jeb paredzējumiem projekcijām, ko mēs kā parlaments izteicām attiecībā uz klimatu drošību un virkni citām lietām. Uh, komisijas priekšādātājs Fondera Lajenas eh, apņemšanās un saistības, eh, par viņu, kad, nu, salīdzinoši vairāk dzirdējām jau vakar, arī nebūs iespējams īstenot pie pašreiz ierošanātā 0,7% līmeņa. Tas ir vienkārši neiespējams vienādojums, ja nopietni vēlamies rīkoties un vēlamies attaisnot pilsoņu cerības. Šis priekšlikums ir tikai pirmais solis ļoti grūtās sarunās Um, padomē un, protams, ar parlamentu. Un parlamentam jādod piekrišana, jo tas ir pilns līdzlēmējs atsevišķos sektorālos aspektos un tiesiskumu jomā tieši tāpat. Te vēl ļoti daudz darba darāma, esmu par to pārliecināts. Nu tad tālāk došu vārdu Markeses kundzei, lai viņa nāk klajā ar komentāriem. Turpināšu portugāļu valodā. Eh, muito obrigada, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām mēs eh, ļoti labi, ka mēs varam skatīt šo punktu šodien pēc eh, Eiropas parlamenta rezolūcijas, ko tas pieņēma atbalstot jau apstiprinot iepriekšējo ziņojumu pagājušā gada novembrī. Un jāpasvītro tas, ka šajā parlamenta rezolūcijā tika atbalstīts iepriekšējais parlamenta ziņojums un vienlaicīgi tika pasvītrots klimata jautājums. Tāpēc zaļā kursa iniciatīva ir uzskatāma par svarīgu un iestrādājumu daudzgadu finanšu schēmā, bet mēs saskaramies ar būtisku problēmu, kas būtu zaļā kursa finansējums. Un kādi tad būtu finansējuma veidi, ko Eiropas komisija piedāvās? Vai nu no ar jauniem finanšu resursiem? Un ņemot vērā parlamenta ieteikums, vai arī balstoties uz to, ko atsevišķas politikas var piedāvāt, eh, lai vērstos pret klimatu pārmaiņām. Parlamenta viedoklis bija skaidrs, uzskatot, ka 25% no daudzgadu finanšu schēmas tiktu novirzīti zaļiem kursam. Un tāpēc Pēc pagājušās reizes, kad mēs budžeta komiteja runājam par šo aspektu, ir jāpasvītro tas, ka gan uh, kolēģis Solbrikts, gan referents, gan referenti līdz uh, referenti pār resursiem un eh, pašresursiem, kolēģi Fernandeša, Valerijā Ģē un citi vienmēr ir strādājuši kopā, lai varētu uh, Eiropas parlamentā paredzēt mums eh, regulāru eh, dialogu ar dažādo komiteju referentiem. Tāpat ir jānorāda, ka mūs atbalstīja parlamenta priekšsēdētājs, kurš eh, vai nu pašā pasākumā vai koordinācijas pasākumos, gan ārējā izpausmē, uh, Eh, visos pasākumos, kur mūsu priekšsēdētājs eh, pārstāv parlamentu, tas būtu Eiropadomē šajā gadījumā, un mēs zinām, ka nākamajā Eiropadomē Eiropas parlamenta priekšsēdētājs šī Eiropadoma saka šodien, vēlreiz atgādinās Eiropas parlamenta nostājas attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu. Mums notika kontaktu grupas sanāksmes ar parlamentu priekšsēdētāju, ar referentiem, ar referentiem dažādajās komitejās, un mēs meklējam iespējas saskaņot iekšējās nostājas ar perspektīvu veidot dialogu starp komitejām. Tas ir svarīgi tāpēc, ka mēs, Eiropas parlaments, e, šeit esam ar dubultu uzdevumu e, piešķirt e, piekrišanu daudzgadu finanšu schēmai un otrkārt ņemot vērā koplēmumu pilnvars, kas piekrīt parlamentam attiecībā uz ikvienu programmu vai pozīciju budžetā. Nākamajā priekšsēdētāja konferencē šis jautājums tiks skatīts, ņemot vērā to stratēģiju, kāda uh, uh, ikviena komiteja un referents attīstīs, ņemot vērā uh, sarunas padomē. It īpaši ir svarīgi mums paturēt to, kāda ir robeža Eh, nostāja, ja nekas netiek darīts, tad eh, pastāv risks, ka mēs eh, varam nonākt pie vienošanās trilogos un negūt piekriešanu. Tāpēc šī koordināšana ir nepieciešama un lai mēs varētu arī par to runāt nākošās nedēļas priekšsēdētāju konferencē. Paldies! Madame Aie! Aie kundz! Paldies priekšsēdētāji! par pašresursiem. Un uh, to pie kā strādā kolēģis Jose Manuels Fernandes. Margarīdas jau aprakstītais process šajā gadījumā, ja ir eh, jāanalizē. Ja eh, Priekšlikumi tāds Eh, pūliņi ir visai lieli un progress liels salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju, bet pastāv liels bēžas. Taču eh, šeit Somija ne tikai pārskata dažādus eh, paredzētos resursus, piemēram, PVN un citus pašresursus, Somija aicina pašos pašresursus atcelt un skatīt jaunus pašresursu veidus. Dažādās iepriekšējās sanāksmēs ar Somijas prezidentūru, ar kontaktgrupu atgādinājām, ka Eiropas parlamentam ir jāpanāk progress pašresursu jautājumā un atkarībā no tā notiktu balsojums par labu DFS Un tā kā jau Margarita norādīja, mēs eh, strādājam ļoti saskaņot šajā sarunu grupā. Mēs gaidām no padomas, lai tā virzās. Vai vēl būs komentāri? Mūresāna kungs. Paldies priekšādātājiem. Nu, protams, ka arī no savas puses gribu paust atbalstu referentam un līniju, ko aprakstīja nu pat kolēģis. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi pieturēties pie parlamenta nostājas un turpināt skaidrot padomē, ka parlamenta nostāja atspoguļo politiskās saistības, ko izteikuši premjeri un padomas locekļi paši. Tas ir pirmais, ko gribēju teikt. Otrā lieta - padomē nevajadzētu gaidīt, ka viņi panāks vienošanos šī procesa noslēgumā, un parlaments vienkārši tāpat ratificēs vienalga, ko viņi arī gribēs likt mums priekšā. Pagātnē padomu vienmēr šo lēmumu ir pārcēl uz vēlāku un vēlāku laiku, jo, jo premjeri paši zina, ka viņi var vienoties tikai tad, kad uz viņiem tiek izdarīts pamatīgs spiediens pēdējā brīdī. Iepriekš tas tā vienmēr ir nostrādājis, jo parlaments bija gatavs teikt jā, bet šoreiz situācija būs citāda. Uh, Trešā lieta, ko gribu teikt, mūsu nostāja šīs jaunās prioritātes prasa jaunus svaigus resursus, pilnībā nu, apstiprinājās iepriekšējā daudzgadu plēnā, finanšu plānu kontekstā. Iepriekšējā kontekstā 2013. gadā tā tas tika lēmts, un pēc tam ir bijis ļoti daudz jaunu projektu, kas sākotnēji netika paredzēti un iekļauti e MFF, ja daudzgadu finanšu plānā Junker plāns, tā pagarinājums, eh, FC Āfrikai eh, Mm, bēgļu instruments un tā tālāk. Un trešajā sadaļā faktiski mums bija nulle rezerves gadiem, un mēs nevarējām rēģēt uz nekāda veida krīzēm. Un šī iemesla pēc mūsu prasības attiecībā uz elastību un arī visas citas šīs parlamenta prasības ir tik nozīmīgas, eh, jo iepriekšējais daudzgad finanšu plāns apliecina, ka mums ir taisnība. Mums skaidri un gaiši jāpasaka arī jaunajam Eiropas komisijas sastāvam, ka iepriekšējais budžeta projekts ja priekšlikums, kas nāca no iepriekšējā komisijas sastāva 18. Mm, maijā šogad ir, bija pārāk zemā līmenī. Tas bija pārāk atalināts no parlamenta vēlmēm, pārāk pietuvināts atsevišķu dalību valstu prasībām padomē. Un faktiski beigu beigās nevaram nonākt pie viena procenta, ko viens otrs padoms loceklis prasa. Eh, un ko ierosina komisija. Tas nebūs tiešām tāds jēgpilns budžets. Nākamā piezīme ir pašu resursi. Tas ļoti svarīgi. Tas būs vienīgais veids, kā pārvarēt šo plaisu starp vajadzībām eh, un to, ko padomu ir gatava maksāt. Un tā ir man atbilde eh, Jose Manuelam Fernandesam, kā arī Jēkundzei. Pašu resursiem tiešām jākļūst par daļu no risinājuma. Pēdējā piezīme priekšēdētāja. Es saprotu, kā atsevišķās neto iemaksātāju valstīs sabiedrības viedoklis liek uh, valdībai teikt, mm, pārliecināties, ka līdzekļi es budžetā tiek tērēti atbilstīgi. Un tas, ka tiek apstrīdēta šīs summas un budžeta efektivitāte, uh, Ehm, nu, ir kaut kas tāds, kam, kas valdībām jāņem vērā. Es to visu saprotu, bet tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka mēs esam izstrādājuši ļoti daudz instrumentu pēdējo gadu laikā, lai pārliecinātos, ka budžets tiek tērēts atbilstīgi. Nu, piemēram, nākamgad tiek izveidots uh, ehm, jauna Eiropas prokuratūra, tad tālāk, protams, šī līdzekļa tiesiskuma kontekstā, visi šie mēri, kas paredzēti birokrātijas samazināšanai un tā tālāk. Tas, ko es cenšos pateikt priekšādātā, ir tas, ka mums vajadzētu to atkārtot padomē atkal un atkal. Mm, viņi, tās valstis, kas saka, ka ir vajadzīgs tikai 1% un 1% ierobežojums, un ka tad uh, budžets tiks labāk tērēts nākotnē, jo mēs klausījāmies visā šais prasībās un esam izveidojuši instruments, kas ļauj pārliecināties, ka līdzekļi tiek tērēti labāk. Un pēdējā, m, mm, pēdējā piezīme mm, taisnīgas pārējas fonds un visa šī ekoloģizācija Nu, taču šeit runāts par taisnīgu pārēšanu, un tātad tas var šis fonds darboties tikai tad, ja ir pietiekami līdzekļi, un tie nenāk no mūsu pašu kabatām. Šī iemesla pēc eh, raugos ar nepacietību uz iespēju saņemt jauno priekšlikumu par šo pārējais fondu no komisijas, bet kopīgiem spēkiem mums jāpārliecinās, ka tas, kas tiek ierosināts, piemēram, klimata pārmaiņu apkarošanā, te tāpat laikā nenotiek uz citu politiku un izdevumu rēķina. Paldies, priekšsēdētāji, pēc eh, referentu uzstāšanās un Morrison kungs sacītā. Man ir maz ko piebilst, bet atsevišķi aspekti. Prezidentūras priekšlikums nav labs neņem attiecībā uz skaitli, ne uz saturu. Pietrūkst eh, vidusposma pārskatīšanas, Eh, iztrūkst eh, specifiskas eh, prioritāras politikas, kā taisnīgs pārejas fonds vai 25% klimata pārmaiņu novēršanai, bērnu garantijas, visas apņemšanās, ko parlaments uzņēmās ko mēs solījām vēlēšanās, un arī padome savos lēmumos, tā skaitā padome, kad iecēla komisāru kandidātus, jo atcerēsimies, ka valdības izvirzīja komisāru kandidātus, ko parlaments ratificēja, bet šie komisāri ir tie, kuri pauda savu apņemšanos parlamentu priekšā, lai, tu, lai vestu tālāk šīs iniciatīvas. Tāpēc Eh, tas nesaskan ar eh, mūsu uzņemtajām iniciatīvām. Ir skaidrs, ka mēs nedzīvojam tajā pašā pasaulē, kā tad, kad mēs runājam par esošo daudzgadu finanšu schēmu. Šodienas prioritātes nav tās pašas kā 12. gadā. Uh, E, un turklāt e, šodienas prioritātes ir tās pašas, kas 12. gadā, plus vēl ļoti daudzas jaunas. Līdz ar to mēs nekādā veidā ar to pašu summu nevaram finansēt to, tā, kas bija vajadzīgs toreiz un kas ir vajadzīgs tagad. Un vienīgais risinājums. Un, un, uh, rast neiespējamam risinājumu ir pašresurss. Esmu zinām optimistiski redzot, kā vismaz Somijas prezidentūras dokumentā paliek atvērtas durvis pašresursiem, kas gadus iepriekš bija kaut kas neiedomājams. Vismaz kaut kāda iespēja un optimisms šeit parādās, un mēs arī uh, Eh, saprotam un mēģināsim skaidrot to ar skaitļiem, ka vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu, nelūdzot papildu nav dalību valstīm, ir pašresurss. Un pēdējais komentārs un eh, skar eh, arī Somijas prezidentūras priekšlikumus Eh, to detaļu daudzums, kas ir saistāms ar eh, līdzlēmumu, un viens no piemēram būtu reforma superprogramma, kas tiktu pārveidota par um, eh, biku, jo Somijas prezidentūras priekšlikums ir pilnīgi kritējis. Mēs neko nevaram vairs darīt. Viņi visi izlēmuši summas, gan sadalījumu kritērijus, eh, lēmumu pieņemšanu un visu pārējo. Tas ir norādīts Negoboks eh, iekļautajā ziņojumā, bet ir eh, arī. Uh, KLP ar daudzām detaļām un kohēzijas politika ar daudzām detaļām, un tas nav savietojams ar legalitāti un attiecībām starp institūcijām, un tāpēc man šķiet, ka tā būtu vis, viena no lielākajām problēmām visās sarunās, kā mēs saskaņosim padomus nostāju ar visām sarunām, kur ir jāpieņem jautājumos, kur ir jāpieņem koplēmums. Sandrēsenkungs. Paldies, runāšu vācu valodā. Manuprāt, sarunās par daudzgadu finanšu schēmu būtu Uh, jārunā par Eiropas nākotni, bet šodien runājam par komatiem un arī Vācijas uh, federālā republika patiesībā nevis veicina, bet gan bloķē šo procesu. Ir uh, arī, protams, zināms progress panākts pēdējo mēnešu laikā, bet pārāk neliels. Uh, vakar mēs runājām par zaļo kursu, ko prezentē Fonderlains kundze plenāra sesijā un dalību valsts visticamāk šodien nolēms par eh, to, ka jābūt klimata neutralā, eh, neutralitātē līdz 2050. gadam, bet ja netiks eh, nodrošināts atbilstoši finansējums, tad būs problēma. Un mums vajadzētu pamatos vispār apspriest šos jautājumus ar pašreizējiem uh, Eh, skaitļiem nu, absolūti nepietiks, lai sasņem, sasniegtu klimata mērķus. Vajadzētu ievē, investēt daudz vairāk mm, klimata eh, jautājumos, bet tas ir arī atkarīgs no komisijas priekšlikumiem. Un arī, ja paskatāmies eh, skait, sīkāk uz šiem klimatam paredzēto finansējumu, uz šiem skaitļiem, tad tā, tie atkal ir vakardienas, nevis šodienas skaitļi. Un uh, būs iespējams uh, kompromiss par daudzgad finanšu schēmu tikai tad, kad būs iespējams vienoties par investīcijām zaļajā kursā. Tā kā tas ir jārunā šeit ne tikai ar padomi, bet arī ar ar uh, komisiju, un šeit ir runa par 1,2 triljoniem eiro gadā, kas būtu nepieciešami ieskaitot privāto finansējumu. Mēs uh, joprojām saskārsimies ar problēmām, ja dalībvalstis strīdēsies un nespēs vienoties Uh, un tad arī atbalsta programmas nebūs. Tas nodarīs kaitējumu ne tikai klimatam, bet arī lauksaimniecībai un citiem, kas saņem Eiropas finansējumu. Un tādēļ beidzot padomēji ir uh, jāvienojas. Nu jau tagad nedēļām ilgi ir šie konflikti, strīdi, un uh, mums ir jāvirzās uz priekšu un jāvienojas par klimata neutralitātes mērķi. Un mums parlamentā ir vienotība un kompromisi mums ir panākti un mums ir vēl apņēmīgāk jāīsteno komunikācija tuvāko mēnešu laikā, un tā mēs spēsim arī ietekmēt sabiedrisko domu dalību valstīs Eh, kur ir varbūt arī eh, zināmā mērā kritisks skatījums. Es gribu pateikties kolēģiem, mums vēl daudz kas ir darāms, bet, eh, bet nu, padomē jāsaprot, ka ir beidzot jārīkojas konkrēti. Paldies, papadīmos, kungs! Paldies, priekšsēdētāji, runāšu grieķu valodā. Izmantojiet austiņas! Ιδιαίτερα θετικό ότι... Ir arī kaut kas pozitīvs, proti visas politiskās grupas apņemīgi noraida Somijas prezidentūras priekšlikumus, jo mēs esam panākuši vienošanos, ka, lai finansētu mūsu prioritātes, par ko arī esam vienojušies ar komisiju, Uh, balstoties uz dalību valstu priekšlikumiem. Tā tad jau ir pagājis gads, kopš neesam nākuši klajā šiem priekšlikumiem, un šie 1,3% no uh, IKN na nacionālā kopieņēmuma, tas ir ļoti svarīgs skaitlis. Un mēs uh, arī savu priekšlikumu iesniegsim uh, Eh, padomē, eh, sakot, ka mēs noraidām Somijas priekšlikumu un prasām kaut ko vērienīgāku. Šis paziņojums ir ļoti svarīgs. Tas balstās uz mūsu rezolūciju par 1,3% no nacionālā kopieņēmuma. Un eh, šie līdzekļi ir nepieciešami, lai izpildītu to, ko sagaida no mums pilsoņi. Un priekš prezidentūras priekšlikums būtībā ir apvainojums parlamentam kā līdz likumdevējam. Mums ir jāspēlē sava loma, mūs nedrīkst uh, pazemot, uh, aizbildinoties ar to, ka laika vairs nav un ka ir jāpanāk vienošanās un mums būtu jāpiekāpjas. Somijas priekšlikums paredz par 13% samazināt reģionālo politiku, par 27% kohēziju, 21% reģ, eh, reģionālajai politikai un 35% Erasmus, eh, CEFA arī samazinājums un eh, apvārsniem par 30%, un ja mēs salīdzinām šo priekšlikumu ar iepriekšējo daudzgadu finanšu schēmu, Eh, ir eh, tā tad eh, iepriekš bijis lielāks finansējums robeža apsardzībai un aizsardzībai drošībai, un tas vispār ir neataisnojams šāda situācija. Un arī tas, ka komisārs Hāns nav pie mums ieradies, tas arī ir nepieņemami. Viņam vajadzēja būt šeit budžeta komiteja apliecinot vēlmi sadarboties ar Eiropas parlamentu. Un un mums ir jāpalielina resursu apjoms. Tas ir vienīgais veids, kā var beigt šo ķīli, eh, šos ķīviņus un kaulēšanos starp tiem, kas ir neto maksātāji un tiem, kas ir neto saņēmēji. Un vienīgais veids, kā izkļūt no strupceļa, ir tāds, ka komisijai jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu balstoties uz Monti ziņojumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Merci, <clears throat> merci. Komokungs, paldies priekšsēdētāji. Jā, mums ļoti interesanti viedokļu apmaiņa mūsu vidū, protams, bet Nu, ir jau prieks tikties ar kolēģiem, bet citādi es gan nekādu jēgu nesaskatu, jo komisārs Hāns neatrodas mūsu vidū. Un, nu, būtībā tas viss rada tikai vilšanos. Kādai pieejai mums vajadzētu būt šai budžeta uh, lietā, domājot par daudzgadu finanšu schēmu? Mums būtu jāņem vērā jauni politiskie fakti. Vakar uzklausīju komisijas priekšsēdētāju un vairāki uh, arī eh, piedalījās debatēs, mēs runājām par zaļo kursu. Eh, šeit mēs eh, arī balstāmies vēsturē, arī ASV 30. gados pēc smagās finanšu krīzes bija jaunais kurss, Un ko darīja uh, prezidents Rūzvelts? Viņš ievērojami paaugstināja nodokļus, uh, palielināja valsts parādus un uh, īstenoja liela mēroga investīciju programmu ar um, mērķi panākt sociālo taisnīgumu. Un ja mēs vēlamies īstenot zaļo kursu, tad nevaram domāt pa vecam un arī samierināties ar veco Eiropas Savienības budžetu Mums ir vienkārši jādomā par citu mērogu un saprotam, ka būs grūti uh, uh, pārliecināt dalību valstis, vai tur ir 1,16 vai 1,2%, no ar to katrā gadījumā nepietiks. Mums ir uh, jādomā par jaunu mērogu un par pašu resursiem. Un uh, un Somijas prezidentūras nostāja manī satrauc. Kādēļ, nu jā, viņi it kā ir pavēruši nedaudz durvis. Bet es patiesībā redzu soļus, lielus soļus atpakaļ. Tā tad bija šis PVN, tie bija pašu resursi un arī runājot par citiem pašu resursiem, ko varētu iedomāties. Tātad vienīgais tiek ierosināts ir uh, plasmasas nodoklis, un mēs arī nezinām, par eh, cik lielām summām šeit ir runa. Un mēs arī pat vairs nerunājam par eh, aviācijas degvielai uzliekamiem nodokļiem. To gan būtu viegli iekasēt, un arī sociāli tas būtu taisnīgi, jo, ja Eiropas pilsoņi lej uh, degvielu savās automašīnās, viņi maksā nodokļus, bet aviācija šādus nodokļus par degvielu nemaksā. Un mēs vēlamies, eh, kā parlaments, nodrošināt lielāku budžeta autonomiju, paši noteikt eh, nodokļus un arī eh, ekoloģiskos nodokļus, lai mums būtu pieejami pašu resursi. Un vēl viens temats, par ko mums vajadzētu padomāt. Gribētu zināt, cik lielā mērā mūsu vidū pastāvēs vienprātība, jo es zinu, ka parlaments bija ļoti vienots un apņēmīgs, apņemot, pieņemot savu nostāju, bet jautājums, cik tālu esam gatavi iet šajā cīņā ar padomi. Vai varam iet tik tālu, ka mēs nerespektēsim noteiktos termiņus un vienkārši nonākt līdz uh, blokādei. Un tad mums pašiem ir jāpadomā par to, ko mēs varam iegūt, un ka mums ir jābūt vienotiem. Bet ja mēs sākumā esam ļoti vienoti, un pēc tam mēs paļaujamies šim laika spiedienam un piekāpjamies, tad nav vispār vairs jēgas, jo tas mūs novainās, domājot par uh, turpmākām cīņām. Un Manuprāt, mums ir nepieciešams tāds uh, lūzuma punkts, jo mums ir jāpārliecina sabiedriskā doma, mums ir nevajag domāt, ka sabiedriskā doma neatbalstīs mūsu priekšlikumus un atbalstīs dalību valstis. Tātad mums ir jāizlēm, cik tālu esam gatavi iet uh, tagad šajā periodā. Paldies! Kornerkungs. Es... Ich werde auf Deutsch. Äh vāciski runāšu un apsolos arī nerunāt gari. Es varu saprast kolēģu vilšanos, jā, mēs jau nes cik uh, reizes esam šeit komitejā uh, runājuši, un arī uh, mūsu sarunu vešanas grupa Eiropā, um, parlamentā. Nu, mūsu nostāja ir skaidra. Mēs vēlamies, lai dalību valsts mums panāk tos pretī, bet vēl par vienu punktu, ko pieminēja Muresāna kungs, un tas ir nozīmīgs punkts. Uh, tās valstis, kuras veic lielas iemaksas, uh, Uh, Eiropas Savienības budžeta arī domā par to, kā šie līdzekļi tiek izmantoti bet nav arī īsti skaidrs, kas ir eh, sagaidāms. Un eh, šajā Somijas priekšlikumos ir runāts arī par apvērsto eh, padomes vairākumu, lai varētu šeit kaut ko mainīt. U, bet svarīgi ir arī panākt, lai pilsoņi atbalstītu šo budžetu un lai parlamente uh, varētu arī pieprasīt šo tiesiskuma mehānismu. Un uh, es domāju, ka mums tiešām uh, arī turpmāk ir jāiestājas par parlamentu apņēmīgo pozīciju. Nākamais runātājs ir Žonkas kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Trīs, uh, trīs punkti man ir. Pirmkārt, es domāju, ka mums nevajadzētu runāt par to, ka parlaments un dalību valstis ir nokļuvušas uh, pie konflikta situācijas. Nē, mums ir cits izējas punkts dalību valstīs, uh, runājot par Eiropas Savienības mērķu sasniegšanai. Nu, Polija nevar sūdzēties par Eiropas Savienību, arī es pats nevaru, bet eh, mums tomēr ir eh, jāpaskaidro Eiropas pilsoņiem, ka izējas pozīcijas valstīm ir atšķirīgas. Piemēram, arī attiecībā uz zaļo kursu. Otrakārt, ņemot vērā gadrīz vai histēriskās runas par uh, zaļo kursu. Jā, ir izvirzīti mērķi, bet nav jau naudas, eh, lai šos mērķus varētu sasniegt. Nu, tagad eh, no eh, Eiropas Savienošanas instrumenta paņemt šo naudu vai no citām politikas jomām, nu, tad šie mērķi varbūt nemaz tik pozitīvi nebūs mēs varam atcerēties, ka Eiropa jau nav visa pasaule, un visa pasaule nav Eiropa. Mums ir jādomā par arī konkurētspējas saglabāšanu salīdzinājumā ar citām uh, pasaules ekonomikām, un tieši par to domās mūsu vēlētāji, par to, vai mēs spēsim saglabāt konkurētspēju, un tas varētu būt problemātiski, palūkojoties uz Eiropas enerģētikas nozari, salīdzinot ar citu tur, piemēram, Ķīnā, Āzijas valstīs, ASV īstenoto politiku. Somijas priekšlikums mūs netuvina kompromisam. Un es nu, vēlētos, lai mēs tā laipni viens ar otru runātu par izaicinājumiem, par uh, mērķiem saistībā ar Polī, e, Somijas priekšlikumu. Mēs e, to visu saprotam, bet mums ir nepieciešama konkrētāka informācija sarunās par daudzgad finanšu schēmu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Švarckungam no komisijas un aicināt viņu koncentrēties uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, kā komisija vērtē uh, Somijas prezidentūras priekšlikumu, un otrkārt, kāda būs komisāra nostāja šīs dienas diskusijās padomē. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie referenti, deputāti, kolēģi! Komisārs Hāns atvainojas par to, ka nevarēja piedalīties šai sanāksmē, jo viņam šai pat laikā ir citas saistības, bet viņš ir apņēmības pilns uh, cieši sadarboties ar jūsu komiteju un uh, turpināt to, kas jau ir uzsākts desmit gadu garumā. Tālāk par uh, jautājumiem, tematiem, ko minēja priekšsēdētājs. Kā jūs zināt, Somijas prezidentūra ir sagatavojis sarunu vešanas ietvaru, un parlaments uz to raugās ļoti kritiski, bet es gribētu tomēr nošķirt tos elementus, ko mēs uzskatām par konstruktīviem šai dokumentā, un tiem, no tiem elementiem, uz ko mēs raugamies negatīvi. Tā tad vismaz 25% uh, novirzīšana klimata politikai, tas ir labs solis uz priekšu. Tālāk tiesiskuma mehānisms ir iekļauts dokuments, kas ir tuvs uh, komisijas priekšlikumam. Šeit arī runa par tiesiskumu. Tas ir svarīgi komisijas skatījumā. Uh, bet šis apvērstais kvalificētais vairākums tur ir ierakstīts iekavās, bet jūs saprotat, ka šis ir ļoti delikāts jautājums, un tas ir paredzēts uh, sarunu noslēguma fāzei. Tālāk kvalitātes elements, kohēzijas politikā tematiskā koncentrācija, atsevišķi īstenošanas veidi, tāpat ET F, EDF budžet, iekļaušana budžetā, nevis atsevišķi kaimiņa attiecība politika, tas ir labs solis uz priekšu. Un tāpat mēs e, pozitīvi vērtējam, ka šai ietvarā ir e, atsauce uz tie, taisnīgās pārējais mehānismu un fondu, un e, likumdošanas priekšlikums tiks publiskots 14. janvārī. Tālāk negatīvie elementi. Nu, kopējais apjoms 1,07%. Mēs uzskatām, ka ar to nepietiek. Bet vēl sliktāk ir tas, ka viss uh, uh, tas tiek panākts samazinot jaunās prioritātes, piemēram, Frontex, uh, aizsardzības fondu, uh, konkurētspējas veicināšanas programmas ir paredzēts samazināt ārējo programmu arī. Un šeit ir runa par 47 miljārdiem, kas eh, tiek um, nogriezti. Varu arī detalizētāk pastāstīt, ja to vēlaties, bet šis samazinājums vienmēr rada problēmas. Uh, un e, komisijas priekšsēdētāja noteikti šorī, šodien Eiropadomē arī runās par šiem jautājumiem. Otrs ir administratīvie izdevumi. Nu, interesā, arī ieinteresētību klausījos diskusiju par ēkām, nu, ir paredzēts administrācijā samazināt divus miljārdus. Tas nozīmē, ka būs ievērojami jāsamazina darbinieku skaits, tā skaitā arī parlamentā. Ja šāds būs galīgais rezultāts, to mēs nevaram pieņemt, cīnīsimies pret to un ceram, ka parlaments arī mūs atbalstīs. Tālāk par jaunajiem pašu resursiem. Piekrītu uh, Gardijā Zabalas kundzes teiktajam par to, ka nepietiek ar to, kas ir iekļauts šai ietvarā, bet šeit ir daži elementi, tomēr, uh, kur ir pas, uh, panāks progress, tā tad ir runa par plasmasas nodokli, PM līnija citiem uh, iespējamiem pašu resursiem, un šeit parlaments var izdarīt spiedienu, un mēs arī komisiju uz to ceram, ka jūs mm, turpināsiet uh, uzstāt. Tālāk ļoti kritisks jautājums ir flek, uh, elastība. Varbūt tas nav pietiekami izcelts, bet nu, uh, šajā sarunu ietvarā ir uh, elastība ievērojami ierobežota. Un ja jūs atceraties, uh, kāda mums bija problēma 2014. gadā ar nesamaksātiem rēķiniem, mums būs ļoti samazināts iespējas risināt šādas problēmas. Tā ir tāda nu, slēpta problēma, jo visi runā tikai par kopīgiem apjomiem, bet es tiešām ļoti cerētu, ka parlaments izdarīs spiedienu šai jautājumā, tāpat arī komisija, jo šis elast, šī elastības pakāpe uh, ļauj Savienībai reaģēt krīzes situācijā, kā tas ir bijis pašreizējā daudzgad finanšu schēmā, un būtu svarīgi saglabāt vismaz apjomu, kāds bija pašreizējā daudzgad finanšu schēmā. Šobrīd ierosinātais līmenis ir zemāks. Un šis, manuprāt, ir izšķiroši svarīgs jautājums. Tātad šie, par šiem elementiem būs jādomā vai jārunā jaunajā sarunu ietvarā. Ja nākamais solis būs tāds, ka to tagad pārņēma savā ziņā uh, padoms priekšsēdētājs, un tagad uh, ir uh, paredzēts pēc iespējas ātri panākt vienošanos par DSF. Arī pagājušajā reizē bija kavēšanās attiecībā uz programmu īstenošanu un uh, varbūt arī uh, kaut kas ir uh, palicis novārtā, proti Horvātijas prezidentūrai būs jāintensificē dialogs ar parlamentu, bet tā ir piekrišanas procedūra padomē ir jāzina, kāda ir parlamenta nostāja un ir jāorganizē reā, regulāri dialogi, un to mēs arī rosināsim darīt. Tāds ir mans uh, vērtējums uh, par šo sarunu ietvaru, un priekšsēdētāji to arī šodien padomēji paziņos. Paldies tālāk Markas kundzei noslēguma vārdi. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties visiem par pausto viedokli un ļoti svarīgi šo dialogu veidots. Mēs norādījām tos punktus, vai kāds nedzird tulkojumu jautā runātāja. Ok. <laughs> Eh, Vēlējos arī pateikties komisijai par izklāstu, kas mums ir svarīgs, un eh, par debatēm, ko parlaments jau piedāvāja, un tālāk negoboks sakarā jāatgādina ka šobrīd visi vispārīgo lietas padomas locekļi informēti par parlamenta nostāju. Tas nozīmē, parlaments Somijas prezidentūrai ir nosūtījis un ministri Tupureina ir izdalījusi visiem parlamenta nego boksus. Līdz ar to visi zina šobrīd, kāda ir parlamenta nostāja vienā ciešķā punktā, un Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai izkļūtu no pašreizējās situācijas starp institūciju dialogu sakarā par DFS. Tālāk, pilsoņu jautājums un viņu viedoklis par Eiropas finansējumu. Es pievēršu arī E, lielu uzmanību tam, kā komisija ir informējusi priekšējā tirgus e, sniegto labumu, bet ir jānorāda arī Johannes Hāna pieminēto dimensijas, e, tad, kad viņš uzstājās, tad, kad viņa nonākļu nu, uzklausīšana parlamentā. Tas nozīmē, ka mēs nevaram dzīvot tīro saņēmēju un tīro maksātāju uh, Eh, dualitāte tāda nepastāv, jo arī tīrie maksātāji ir labumņēmēji. Mēs zinām, ka tā nav diskursa līnija vairumam politisko līderu, bet ir jāveido tāda komunikācijas stratēģija, lai pilsoņi varētu izprast, kāds ir gūtais labums un pievienotā vērtība Eiropas Savienības un tā uh, budžeta darbībām. Nākošais punkts - pašresursi. Ir grūti spērt nākošo soli, ja nav skaidrojuma, izmantošu šo vārdu skaidrojums, jo tas nav lēmums attiecībā par pašresursiem. Saprotams, ir tas, ka e, budžets savā šodienas izskatā ar visu kas ir, e, tiek finansēts no ikvienas valsts IKP, NKP, vienmēr tiek iek, eh, atkārtot šajā diskursā, un mēs netiekam pie pietiekama uh, budžeta Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, par nākošo prezidentūru runājot, sarunu grupa jau ir sazinājusies ar Horvātijas prezidentūru, būs divpusējas sanāksmes, un arī Eh, ar vēl nākošo Vācijas prezidentūru, tāpēc ir jābūt skaidrai stratēģijai, kāda būs ar nākošajiem prezidentūrām, un vēl pēc tam būs Portugāles prezidentūra. Un tālāk ļoti būtisks jautājums, kam vajadzētu izskanēt šeit un pēc Rasmus uzstāšanās. Visas Eiropas Savienības politiskās iniciatīvas ir jāfinansē budžeta ietvaros. Tas nozīmē būs vairāk caurskatāmības un Eiropas parlamentam būs sava loma. Mēs nevaram esošajā scenārijā pieņemt uh, eh, iespēju finansēt konkrētas eh, fin politikas ārpus daudzgad finanšu schēmas. Un parlamentam ir visai vērīgam jābūt šo riska sakarā. Paldies! Un ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo tematu un arī pabeiguši šo budžeta komitejas sanāksmi. Bet pirms tam ziņoja, ka nākošā sanāksme 13. janvārī Strasbūrā, kas būs kopēja ar Ekonu komiteju un tajā piedalīsies e, Werners Hojers, Eiropas investīciju bankas eh, priekšsēdētājs un tālāk Briselē 22. un 23. janvārī kur, kā to neformāli mums apstiprināja, komisārs Hāns piedalīsies šajā sanāksmē. Paldies!